Paldies referenta kungam. Eh, balsojums notiks rīt. Tālāk eh, mums ir eh, Kornēls Visser ziņojums par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākums. Un Frāga Esteves kundze aizvietos referentu. Tā. Referents ir apkopojis būtiskākos komisijas priekšlikuma uh, punktus, proti, ka man ir, ka beidzot ir jānoregulē jautājumi, kas uh, saistīti ar KZP. Un šī te pieeja ir, protams, saprotama, bet pēc tam reģionālie piemērošanas noteikumi attiecas tikai uz tehniskām detaļām. Es par to runāju, jo izstrādājot ietvaru nolīgumu ar minimālajiem standartiem, var izveidoties situācija, kad eh, arvien vairāk nākas izšķirties par komitoloģiju un vai komisija ir gatava koplēmuma procedūrā Eh, zivsamniecībā, tāpat kā arī zaļajā grāmatā tika apstiprināts, vai komisija ir gatava piedalīties tādā procedūrā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka te nav runa par kaut kādu politiku, bet gan par kopējo politiku, kur ir ļoti skaidri jāizklāstā atsevišķie punkti, kas eh, nozīmē eh, kompetences dalību valstu virzienā vai arī patiešām kopienas kompetences, lai nerastos veids flotas diskriminācija. Es domāju, ka būtu sakarīgi, ja uh, lokā vietējās uh, sugas un e, minimālie standarti tiks e, piemēroti vietējiem standartiem, piemēram, tīklu acu lielums vai arī citas lietas un e, to, ko mēs esam paredzējuši. E, tā tad te ir doma par to, ka komitoloģija ir jāpiemēro tikai detaļām, bet padomēji būtu jānodarbojas ar lielajām normām par e, tīklu acīm un slēgtajām zonām vai arī citiem jautājumiem. Visiem eh, kopienas kuģiem ir jābūt piespiestiem ievērot minimālos standartus, kas visiem būtu vienādi. No šīs politikas e, vienīgais kopienas aspekts ir tirgus e, nākotne, e, bet kontrolas politika savukārt nodrošina daudz brīvas telpas dalību valstīm, kuras bieži vien izmanto iespēju kā nostādīt savu floti labākā situācijā. Tāpēc kontrolas aktivitātes mums būtu e, jāvienādo. Mēs nevaram teikt cilvēkiem, ka ir lietas. E, e, kuras eh, var eh, veidot komplicēti, lai iegūtu sautīgu labumu. Eh, kopienas tātad šī te KZP ir atkarīga no reformām. 2012. gadā mums ir jāsaņem pareizais signāls parlaments ir iesteicis labu alternatīvas risinājumu. Es domāju, ka ir ne, varētu būt iespējams uh, vest līdz tīklus ar dažādiem acu lielumiem atkarā no, atkarībā no apstākļiem. Tas bija mūsu komitejas vēlme. Komisāra kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vēlētos pateikties referentam Zivzāniecības komiteju un Frāgas kundzei uh, par šo ziņojumu par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākumus uh, Ziemeļjūrā Atlantijas okeānā. Jāsaka, tas ir ļoti tehnisks, tehnisks dabas dokuments. Kopienas likumdošanā uh, šie te pasākumi uh, ir vairākos dokumentos iekļautu. Piemēram, tehniskie noteikumi, papildus tehniskie noteikumi, uh, mēns krājumu atjaunošanai un uh, vēl zivkrājuma saglabāšanas uh, tehniskie pasākumi. Pašreizie nosacījumi ir sarežģīti un uh, ļoti ļoti eh, grūti tos ir ne tikai piemērot, bet arī kontrolēt. Un tādēļ komisija nāks priekšā ar jaunu priekšlikumu par jaunu tehnisko noteikumu izveidošanu. Eh, komisija ir konsultējusies ar dalību valstīm, ar ieinteresētajām pusēm 2007. gadā, ar dažādām grupām. Un eh, mēs cenšamies apvienot tagad vairākus likumdošanas aktus vienā. Uh, un priekšlikums cenšas vienkāršot un sakārtot, sistematizēt šīs lietas. Un tas atvieglos arī uh, inspekcijas tieši uz kuģiem un samazinās izmaksas zvejniekiem. Tas uh, samazinātu arī nelikumīgu zīvju atpakaļizgāšanu jūrā un dažas citas lietas. Un lēmums uh, izmantot komitoloģiju, eh, izstrādājot eh, visaptvarošāks un plašāks nosacījums, tas bija ļoti svarīgs lēmums. Šī jaunā pieeja netiek atbalstīta šajā ziņojumā, jo 26. 27. grozījums prasa mm, eh, savādāku likumdošanu. Komisija ņemot vērā Uh, kopējas izvairniecības politikas reformu, nevēlas uh, tagad iejaukties šajā sistēmā. Attiecībā uz komitoloģiju komisija vēlas uh, izpētīt jebkuru procedūru, jo komitoloģija tiks saglabāta reģionāliem tehniskiem nosacījumiem un padomē tiks izskatīti visi politiski nozīmīgi jautājumi. Mēs varam atbalstīt daļai otro un trešo ziņojumu par zvejas rīkiem un dažus eh, tirgus nosacījums īpaši attiecībā uz minimālajiem zivju izmēriem, eh, attiecībā uz zivju eh, izmešanu jūrā. Šeit komisija vēlas noteikt īpašus nosacījumus konkrētām zivsaimniecībām, dažādu zivju sugu zvejniekiem, lai samazinātu uh, šos uh, gadījumus un neļautu manipulēt uh, ar dažādiem uh, ziņojumiem. Un tādēļ mēs nevaram atbalstīt 5, 25 un 24 grozījums. Un, ja mēs runājam par kvantitātes aizstāšanu ar svāru, runājot par piezvēju, šāds grozījums mums ir pieejams. Īpaši otrā daļa attiecībā uz izņēmumiem. Eh, bet izņēmuma nepieciešamība ir jāizpēta ļoti sīki, un papildus eh, likumdošanas aktā tad tie arī tiks apskatīti. Eh, tālāk vairumam tātad zivsaimniecība Eiropā var piemērot vienādus noteikumus attiecībā uz tīklu izmantošanu, un šeit ir jāņem vērā 11. grozīmā minētie kritēriji. Pārējie komisijas priekšlikuma aspekti ir ļoti tehniski, ļoti detalizēti saistīti ar eh, dažādu eh, zvejas rīku uzbūvi un tehniskiem parametriem. Un grozījumi cenšas uzlabot uh, esošo dokumentu, bet 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 22. par tiem es gribētu brīdināt, jo šeit tehniskie nosacījumi ir izvirzīti balstoties uz zinātnieku ieteikumiem, tie vienkāršo situāciju un samazina uh, izmaksas zvejniekiem. Un ir arī virkne nosacījumu, kas jau ir spēkā, jo padomu par tiem vienojas politiskajā plāksnē, un arī tie ir balstīti uz zinātnieku jaunāko informāciju. Es varu atbalstīt 27. grozījumu, ieviešot jaunus tehniskus pasākumus, komisija ir gatava atcelt vai pārcelt uz tālāk nākotni īstenošanas datumu, lai dotu zvejniekiem pietiekami daudz laika sagatavoties jaunai likumdošanai. Paldies! Kasaks kungs, paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlētos pateikties komisijai par šo iniciatīvu tāpat arī ziņotājiem, ko aizstāja Hrakskundze. Uh, jā, bija nepieciešams vienkāršot milzīgo daudzumu likumdošanas šajā jomā. Taču divas jomas ir vissvarīgais. Pirmkārt, runājot par zivju izmešanu atpakaļ jūrā. Kā mēs risinām šo jautājumu. Mēs aizliedzam to pilnībā. Un otrkārt, stingrāki standarti Eiropas vējniecības flotei. Vai tā darbojās Eiropā vai ārpus? Tas ir tas svarīgākais. Paldies, brīvais mikrofons, Doils Kunds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atbalstu šos pasākumus, kas samazina ekosistēmai nodarīto ļaunumu, tai pašā laikā ļaujot uzturēt zvejniecību samazināt piezveju un samazināt zivju izmešanu jūrā atpakaļ. Eiropas Savienībā ir ļoti dažādi zvejniecības rajoni. Tas ir mūsu spēks un labā puse, taču ir ļoti grūti to visu aptvert vienā likumdošanā. Katru sezonu, katrā jūrā rodas citas situācijas un ir jāņem vērā, uh, dažādas iesaistītās puses. Tā kā šī ir mūsu pēdējā diskusija par zivkopības veiniecību šajā sakā, gribētu pateikties komisāram un jūsu darbiniekam par uzmanību un laiku, ko jūs vienmēr vērsāt uz šiem jautājumiem salīdzinot ar citiem komisāriem, jūs daudz biežāk bijāt pieejams. Paldies, vārds komisāram. Gribētu pateikties Dāras kungam par viņas atbalstu. Gribētu teikt, ka šis ziņojums komitoloģijas jautājumu risināšana varētu uzlabot situāciju, taču man jāpiekrīt, ka ir nepieciešama procedūra, kas mums ļautu šos jautājumus skatīt arī padomē, ja tie ir pietiekami svarīgi un politiski. Runājot par zivju izmešanu, to jau mēs pārunājām, sākot ar Ziemeļjūras un Mēncu atrašanas jautājumiem mēs jau sākām šo jautājumu risināt. Un domājams, ka 2010. gadā šo praksi pārnesīsim arī uz citām zivēm, zivīm un citiem jautājumiem. Es ceru, ka rezultāts būs pilnīga zivju jūra izgāšanas izbeigšana. Gribētu pateikties arī parlamentam un zivkopības komisijas locekļiem par interesi par šiem jautājumiem un sadarbību ar komisiju par ļoti jūtīgiem jautājumiem. Paldies! Rākskunde. Jā, paldies! Eh, Komisāra kungs, jūs teicāt, ka jūs būtu gatavs eh, pārdomāt komisijas pozīciju saistībā ar komitoloģiju. Par to es būtu gandarīta, jo parlaments šo debašu gaitā ir spējis pierādīt, ka ar komisijas eh, plāniem šī gadījumā nav vienisprātes, un tas arī izpaužas zaļajā grāmatā par KZP reformu. Tā tad eh, eh, koplēmums eh, prasa to, ka parlaments pirmo reizi kopš spēkā Lisabonas līgums drīkst piedalīties diskusijās par zivsēmniecības jomu, kādēļ procedūras varētu mazliet paildzināties, bet es domāju, ka tas tā nav. Es domāju, ka nekādā gadījumā nebūs tāda situācija, ka procedūras varētu palēnināties. Un, eh, jebkurā ja gadījumā, es domāju, ka par šo tēmu mums ir jāturpina diskusija. Es saprotu, ka komisārs eh, saka, ka šī ir eh, tehniska regula, kas satur saturus, ko, saturu, ko var atrasināt komitoloģijas procesā, jo padomē visu nevar atrasināt. Bet, protams, ka ir arī dažādas domas parlamentā par šiem jautājumiem. Eh, tā kā es neesmu pati referente, tad eh, es arī gribētu beigt. Mūsu debešu gaitā eh, zivsaimniecības komitejā vienmēr ir bijis skaidrs, ka komisija iestājies par kontrolas un inspekcijas principu. Mēs zinām, ka kontrole ir vienkāršāka. Bet, protams, ka arī šajā jomā ir e, problēmas, kas skar zivsēmniecību, jūs to paši zināt ļoti labi. Te jau nav runa tikai par inspekciju vai kontroli. Un tas ir vienkārši jāņem vērā. Paldies, saka priekšsēdētājs debatas beidzam, rītdien pusdienas laikā balsojums. Tagad seši ziņojumi, īsie ziņojumi, ar kuriem tiek īsi iepazīstināts tātad desmit minūtes uz ziņojumu, lai sēdi varētu beigt pirms pusnakts. Tas ir viss.